So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labrīt, cienījamās kolēģis, cienījamie kolēģi. Turpināsim mūsu komitejas sanāksmi. Es redzu, ka kaut arī nedaudz sniegs sniegs, Briselē daudz tomēr ir varējuši ierasties parlamentā. Mums mājā 40 centimetri sasnieguši, tas ir drusku vairāk, un šeit ir pusotrs centimetrs tikai bet eh, katrs reģions jau ir savādāk sagatavojies ziemai. Bet ir ļoti skaisti redzēt, ka Briselē sasniedz sniegs, tā ir balsts, tā izskatās īstenībā labāk nekā parasti ikdienā. Mums ir eh, pietiekami daudz kolēģi, kas ir ieradušies, līdz ar to mēs varēsim balsot. Priekšlikums bija sākt ar 12. darba kārties pronktu, tas ir Sergio Berlato ziņojums 15 minūtes mums apmēram vajadzēs. Tad mums ieradīsies priekšādātājs Buzekkungs uz noteiktu laiku. Es tā domāju, ka apmēram 20-25 minūtes mēs ar viņu varēsim runāt un varbūt par to, ko viņš eh, saka. Eh, attiecīgi no katras politiskās grupas viens runātājs, eh, viena līdz divas minūtes varēs izteikties, lai viņš paspētu atbildēt. Un tad būs balsojums par Marisas Matijas ziņojumu par Alzheimer slimību. Turpinās ļoti daudz grozījumi, bet uh, to mēs vispār spēsim. Tālāk mums tā, tagad ir Sergio Benoto ziņojums - lauksamniecības atzīšana par strateģisku svarīgu nozari pārtiks nodrošinātībā. Šeit mēs balsosim par grozījumu viens ar Senis Lepāžu Piriljo. Kurš par? pret atturas pieņemts. Man pašam arī vajadzēs ielikt balsošanas, arī šeit gadījumā to vajadzēs. Tālāk mēs varam pāriet pie grozījuma 3. Ferēra, Džomarija, Uģies. Kurš par? Pret. Atturas. Arī pieņemts. Tālāk grozījums divi. Džamarija Očies, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums Ferreira par pret atturas norādīts. Sestais grozījums Ferreira Džamarija Očies par pret atturas noraidīts. Septītais. Džamarija Oģējas Ferēra pret atturas pieņemts. Astotais Piriljā par pret atturas pieņemts. Devītais Elena Antonesku par pret pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot par devīto. Vēlreiz sākam balsot. Nospēdiet lūdzu vēlreiz. Tagad beidzam balsot. Tātad 22 pār, 25 pret. Noraidīts. 11. Džamarija Uģies pār. Pret. Aturas. Pieņemts. 10. Ravana Plumba par. Pret. Aturas. Pieņemts. 12. Grozījums.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 pret atturas arī norādīts. Jā. 16. pār pret atturas pieņemts. 17. Es te delanga par pret atturas pieņemts. 19. Dalīties balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. Trešā daļa par tas atkrīt. Trešā atkrīt. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. 20. grozījums. Arī dalīties balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Pārbaudīsim. Tātad 20. grozījums pirmā daļa pārbaudām. Sākam balsot. Dan Jorgensena elektroniskā kārta arī tiek ielikta. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Norēdīts. Trešā daļa par. Labrīt! Pret atturas arī norēdīts. 21. par pret atturas norēdīts. 22 par pret uh, atturas pieņemts.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 27. Džeims Nikolsons. Darīties balsojums pirmā daļa par. Pret. Atturas. Nu, es domāju, ka norādīs, bet mēs varam pārbaudīt. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. Trešā daļa par pret atturas norādīts. Pa 28. Lepāža Čamarija Uģies mums ir mutiskais grozījums. Pēdējā teikumā tas būtu nevis and promote the development to sustainable and agricultural practices, bet tikai and promote sustainable agricultural practices. Development of vairs nebūs šie vārdi. Vai kādam kādi iebildojumi? Tad mēs tagad balsam par mutisko grozienu. Kurš ir pār 28? Pret. Atturas. Norādīts. Mutiskais grozījums neko nelīdzēja. Tālāk, 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, Atturas pieņemts. 3 trešais par. Pret. Atturas pieņemts. 3 ceturtais par. Pret. Atturas pieņemts. 3 piektais par. Pret. Atturas pieņemts. 3 sestais par. Pret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 pret atturas pieņemts. 43 ar dalīto balsojumu. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. 44 par pret atturas. Zaļie nebalso. Kāpēc? Jā, nē, atturaties. Pārbaudīsim 44. Tik lēni jūs esat uh, katru rītu, agri no rīta. Tad balso, beidzam balsot. Nu jā, es atzīstu, ka tas ir par vēlu, bet nav par vēlu. Tas ir pareizi. Tam visam bija pieņemts. 45 Piriljo Mario. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 46. Tas ir atsaukts. 47. Par. pret, atturas, pieņemts. 48 par, pret, atturas, arī pieņemts. 49 par, pret, atturas, nu, vairums, jā, pieņemts. 50 par, pret, atturas, Pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts. 52 par pret atturas pieņemts. 53 Ravana Plambā daļa, tas balsojums pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturas norādīts. 54 par pret atturas pārbaudīsim. 54. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. 55, kurš par pret atturas pieņemts. 56, darītais balsojums pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas arī pieņemts. Tālāk mēs varam pāriet pie galīgā balsojuma elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir 44 pār, neviens pret, 6 atturējās, sirdnieki sveidzam Sergio Berlato par šo ziņojumu vides komitejā. Es ieteiktu sekojošo. Parlamenta prezidents jebkur brīdi ieradīsies. Varbūt mēs varētu Marisa Matijas palūgt par saviem kompromisu grozījumiem 3-4 minūtes kaut ko pastāstīt. Tas ir tāds ļoti apjomīgs ziņojums, kur uh, ne katrs varbūt ir izsakojis līdzi aktuālajā situācijā. Mēs lūgsim Marisu Matijās, ja viņi varētu mums sniegt īsu ievadu viņas ziņojuma balsojumā. Pēc tam mēs varēsim, uh, uh, kad atnāks Bozakungs, runāt ar viņu. Tagad Marijas Matijās, lūdzu, jums ir vārds. Obrigada, Sr. Presidente. Um, as palavras introdutórias. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribu pateikt dažus ievadvārdus. Es gribēju paskaidrot, par ko tad mēs tagad balsosim. Es gribētu runāt par sliekšņu vērtībām, par limitiem šajā ziņumā. Un tas nozīmē, ka ļoti daudz no sabiedriskās puses mums būtu jāpauž caur grozījumiem. Jūs zināt, kā tas ir ar šiem grozījumiem. Es gribētu pateikties kolēģiem un arī saviem kolēģiem ēnu referentiem. Es gribēju pateikties pilnīgi visiem, kas ir pieteikuši un iesnieguši grozījumus. Es arī pati esmu iesniegusi vairākus grozījumus, jo tādā veidā es uzskatīju, ka mēs varam papildināt šī ziņojuma aptvērumu. Rezultātā mums ir ļoti daudz šie grozījumi. Un šajā dokumentā, kas ir jūsu rīcībā, ir 103 konsolidētie grozījumi un pārpas 60 eh, kompromisu grozījumiem. Ko mēs gribējām panākt ar šiem kompromisu grozījumiem? Mēs gribējām pasvītrot eh, svarīgāko, mēs gribējām uzlabot šī ziņojuma fokusētību, lai tas būtu mērķiecīgāks. Mēs gribējām pasvītrot to, cik svarīgi ir agrīna fāzē jau konstatēt Alzheimera slimību, ir svarīgi arī attiecīgi fiksēt apkarošanas veidu, un mēs gribējām arī izpētīt situāciju dalībvalstīs, arī to, kādā veidā tiek izvērtēta šī situācija, un ideja tāda, ka mēs gribētu apkopot visus mūsu pasākumus <clears throat> šīs demences veidu apkarošanai un mēs negribam, lai būtu mums būtu fragmentēta pieeja. Arī noteikti ir jāiegūst mācība no tā, kas ir izdarīts, nevajadzētu to atkārtot. Praksi, kas jau ir kaut kur bijusi, labākā praksa ir svarīga, un zinot, cik daudz cilvēki ir pakļauti demences riskam, mums tomēr jādara viss, ko mēs varam, lai uzlabotu labāko praksi lai mēs eh, gūtu vislabākos rezultātus no tā, kas jau ir kaut kur panākts, un šo labāko piemēru, labāko praksi mēs varētu izplatīt visā Eiropā. Tālāk ļoti svarīgi ir atzīmēt arī zinātnes jautājums un zinātnes sasniegums. Šeit mēs ir īpaši gribētu pasvītrot pēdējos zinātniskos konstatējumus šajā jomā. Līdz šim ir bijuši arī atsevišķi veidi, kas nav pietiekami izpētīti. Mums zinātniskā ziņā varbūt ir bijuši kaut kādi trūkumi ar simptomu konstatāciju, kas ļautu agrīnā fāzē konstatēt šo slimi. Ir bijušas kaut kādas tukšās vietas arī zinātniskā ziņā, bet pēdējā laikā ir notikuši arī pētījumi. Mums jāturpina atbalstīt zinātniskie pētījumi un arī dalībvalsts sadarbība zinātnes jomā. mums ir jāizvērš plašāki pētījumi, ne tikai farmakoloģiskie pētījumi, ir jāietver arī plašākas jomas, saistītās jomas. Un par to mēs arī rakstam kompromisa grozījumos, par šo plašāko pētīšanu. Un visbeidzot, gribēju pasvītrot šo <clears throat> cieņu pret cilvēku, tad cieņu pret eh, šo pacientu un arī cieņu pret kopējiem. Tas ir arī vēl viens akcents, ko mēs uzliekam ar savu kompromisu grozījumu. Mūsu grozījuma mērķis, kā jau es teicu, ir izcelt svarīgāko šajā ziņojumā, un tāpēc vēlreiz gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir pieteikuši grozījumus. Mēs esam cenšies ņemt vērā šos grozījumus, tur, kur tas ir bijis iespējams. Un tāpēc es darbu pie šī ziņojuma uzskatu kā ļoti pozitīvu, un arī grozījumi ir uzlabojuši ziņojumu tekstu. Es ļoti ceru, ka visi grozījumi ir panākuši arī vēlamo rezultātu, ka kolēģi ir apmierināti, mums ir bijušas arī karstas diskusijas. Un tagad es gribētu pateikties arī ēnu referentiem, jūs atbalsts bija vienkārši lielisks. Paldies! Danke. Jā, liels paldies Marisē Matijas par šiem komentāriem, par kompromisu grozījumiem. Vai ir vēl kādi citi komentāri Vai jūs to atbalstāt, vai vēlaties protestēt, pretestību izrādīt? Jā, tā laikam nav. Jūs eh, jau jūtat, ka es vēl pāris eh, sekundes vilcināt laiku, kad eh, priekšētātais ieradīsies. 9.30. Es domāju, ka mēs vienkārši pagaidīsim pavisam īsu brītiņu, jo nav nekāda jēga sākt balsošanu un pēc tam to pārtraukt vidū. Tas nebūtu sevišķi labs variants. Bet, protams, kā arī pārāk ilgi gaidīt, varbūt. Sie macht die Abstimmung. Ne? Ja, okay. Wir beginnen mit. Un, labi, mēs tomēr sāksim balsot. Es domāju, ka mēs piezvanījām, varbūt, liekam, viņi tagad ir ceļā. Un tad mēs pārtrauksim balsošanu. Un to arī var izdarīt. Labi, tad ķeramies klāt ar balsojumu. Pirmais punkts, 75. grozījums, Marijas Matijas pati, tad referenta pati, kurš par? Laikam nāk. Kompromiss 9 par pirmo punktu, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais ir nākamajā lapusē, 78, Kristīna Giteris Kortīnas, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 79, Elēna Antonesko, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 80, Elēna Antonesko par? pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss desmit par otro punktu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 89. Teodoras Skarakakis dalīties balsojums pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas arī pieņemts. 90. Ar mutisko grozījumu otrajā daļā. Bet vispirms daļai tā uh, mēs balsojam. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa atkrīt. 91. Nesaču Ilders. Daļoties balsojums. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otra daļa par. Pret. Atturas. Norēdīts. 92 par. Pret pret atturas pieņemts. 93 par pret atturas pieņemts. Kompromis 11 par trešo punktu. Kurš par pret atturas pieņemts. 97 Frederiks Krīsk par pret atturas pieņemts. 98 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 par 4. punktu. Kurš par pret atturas pieņemts? Tālāk grozījums 101. Marina Janakudakis par pret atturas pieņemts. 102. Marina Janakudakis par pret pret atturas norādīts. 103 par pret atturas pieņemts. 105 par pret atturas pieņemts. 107 par pret atturas pieņemts. 108 par. Atturas. To mums ir elektroniski jāpārbauda. Par 108 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 13 par 5. punktu. Kurš par? pret atturas pieņemts. Tālāk. 115. Dalīties balsojums. Pirmā daļa. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa atkrīt. Pāriet pie 116. par. Pret. Atturas pieņemts. 117 par, pret, atturas, pieņemts. 118 par, pret, atturas, pieņemts. 119 par, pret, atturas, pieņemts. 120 par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Tālāk, es dzirdu, ka priekšsēdētājs Buzeks ir klāt, tad mēs varam pārtraukt balsošanu uz brīdi. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījamies kolēģis un kolēģi, man tas ir lielais prieks uh, sveikt mūsu priekšsēdētāju Buzekungu. Viņš ir uh, labi zināms arī klimata aizsardzības jautājumos. Viņš ir īpašās komitejas uh, loceklis bijis iepriekšējā sasaukumā. Viņš ir arī atbalstījis mūsu delegāciju pēdējā klimata konference Kopenhāgenā. Un priekšsēdētājs ļoti precīzi novēro, kas, ko dara šī komiteja. Viņš atbalsta mūsu darbu un uh, pagājušā nedēļa Strasbūrā mēs pieņēmām uh, Eiros parlamentu rezolūciju konferencija Kankūnā. Bija arī daudz diskusijas, pretrunas, bet arī ļoti daudz vienotības uh, visu politisko grupu starpā. Gribētu jau dot vārdu priekšsēdētājiem Buzeka kungam, lai viņš varētu izdarīt dažus uh, komentārus, izteikt mums komitejai par jautājumu Kankūnas konferences klimata aizsardzība un visu šo jomu vidas aizsardzība. Paldies! Very much. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. And colleagues, I, I disturbed you, you. Liels paldies, dārgie kolēģi. Es saprotu, ka, jūs, ka es jums pārtraucu balsošanu, bet es būšu jūs vidū tikai septiņas minūtes, jo pēc tam man vēl ir cits ziņojums. Vispirms es gribētu jums atvainoties par to, ka es nevarēju tikties ar tiem no jums, kas eh, ir delegācijas sastāvā uz Kankūnas konferenci. Šī tikšanās bija paredzēta pagājušajā otrdienā, bet eh, tika apspriests būdžets, un es esmu, protams, samierināšanas kom komitejā, un man bija jāorganizē šī samierināšanās komiteja starp padomu un Eiropas parlamentu. Tās bija mans galvenais uzdevums. Un es arī nevadīju uh, sarunas, uh, diskusijas Eiropas parlamenta ar Hadegā, Hadegars kundzi par uh, klimatu jautājumiem, un iemesls bija tieši tās pats, tāpēc, ka man atkal vajadzēja apspriest šīs budžeta lietas ar padomi bet uh, es tāpat kā jūsu delegācija esmu tikusi, ticies ar uh, eh, Koniju Hadegārdi komisāri, un mēs apspriedām vissvarīgākos jautājumus, un iespējams, ka jūsu zināšanas šai ziņā ir tādas pašas kā manējās, tās izriet no tikšanās ar Hadegārdi. Te ir runa par eh, pielāgošanas pasākumiem, klimatu pārmaiņām, mežsēmniecības jautājums, tehnoloģijas pārnese vispār, un vēl es gribētu uzsvērt ne tikai no attīstītiem valstīm uz attīstītiem valstīm, bet arī apmaiņa tehnoloģijas jautājumos. Uh, starp citām valstīm, piemēram, e, Japānu un amerikāņi varētu nodot savus zināšanas Brazīlijai, attīstītāks valsts varētu nodot tās mazāk attīstītām valstīm šai ziņā. Un te mēs arī runājām par vienošanās pēc Kyoto. Un mēs apspriedām ar Honegārdas kundzi uh, Uh, Kopenhāgens konferenci, mācību, ko mēs varam gūt no tās, gatavojoties konferencei Kankūnā, lai mēs panāktu gala vienošanos. Un es gribētu vēl atgādināt, ka es esmu parakstījis vēstuli komisijas priekšsēdētajam Barozo, um, pieminot, ka vēl 17 Eiropas parlamenta deputāti uh, gribētu doties uz šo konferenci Kankūnā. Ir 15 uh, eh, oficiālie konferences dalībnieki no Eiropas parlamenta puses, un te ir lūgums, lai būtu vēl 17 parlamentārieši, kas nebūtu oficiālās delegācijas uh, sastāvā, bet kas tomēr varētu būt akreditēti. Tātad mēs lūdzām, eh, lai vēl 17 kolēģiem tiktu piešķirta eh, akreditācija. Mēs nevaram paplašināt oficiālo mūsu pārstāvju skaitu, tie ir 15. Tie tātad ir 15 deputāti, kas pārstāv mūsu visu sanāksmēs ar presi un gatavo preses relīzes un pauži viedokļu mūsu vārdā bet es tādu lūdzu papildu vēl 17 neoficiālās akreditācijas kartas. Es esmu lasījis e, rezolūciju. 79. punktā ir minēts, ka Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem ir jānu, jāpārsūta šī rezolūcija parlamentiem. Un man jāsaka, šī rezolūcija ir ļoti laba. Viss tajā ir minēts, un es varu tikai uzteikt manu komiteju, uh, par šādu darbu. Un beigās es gribētu jūs informēt, ka tas, ko es darīšu nākošais nedēļa, ir ļoti svarīgi. Pirmdien vai otrdien nākošais nedēļa mums būs trialogs. Nākošais nedēļa jūs esat Kankūnā, jūs visi. 15 plus iespējams vēl 17. Tātad es pirmdien un otrdien piedalīšanos trialogā, korepēr sanāks notiek trešdien. Uh, koreper sanāksmes lēmums tiks pieņemts vai varbūt netiks pieņemts priekšsēdātāja konferencē ceturtdien, tā ir ļoti svarīga konference, un padomu pieņemsim savu lēmumu piekdien, un tad viss norisināsies tā, kā ir vēlams. Mēs varam balsot par Eiropas Savienības 2011. gada budžetu 15. decembrī. Tas būs pēdējā Strasbūras sesijas laikā. Tāda ir mana atbildība, tā ir mana atbildības joma, un tāpēc es gandrīz visu laiku veltu šai, šīs problēmas um, atrisināšanai. Un tad pēc divām stundām es dodos uz Hāgu, lai satiktos ar premjerministru. Ir ļoti svarīgi, ka mēs uzņemamies šo atbildību katrs no mums. Es negribētu vainot kādu no valstīm, ka tā agrāk negribēja vienoties, negribēja piekrist. Tā ir iespēja, mēs vienojamies par kaut ko, tad mums drīzāk ir jādiskutē, jāvada sarunas starp komisiju, Eiropas parlamentu un dalībvalstīm. Nākošnedēļ es gribētu doties uz apvienoto karalisti. Uh, līdzīgu sārunu, jeb diskusiju dēļ. Tātad es gatavojos arī šai manai vizītei apvienotāju karalistē. Es uzņemos, apzinos savu atbildību, taču arī es jums novēlu svarīgs rezultāts četros nozīmīgos punktos. Tie nav iekļaut pēdējā svarīgākajā vienošanās tekstā. Tomēr tie ir svarīgi svarīgi eh, nākošajai, nākošajam līgumam Johannesburgā 2012. gadā. Lielas paldies jums visiem! Exactly you... Tieši septiņas minūtes, saka priekšstādātājs, kā jūs solījāt. Lielas paldies, eh, Eiropas parlamenta priekšstādātāja Buzekungs, paldies, ka jūs eh, bijāt mūsu Envi komitejas biedrs. Eh, viesis. Es saprotu, ka mēs visi apzināmies mūsu atbildību klimata pārmaiņu novēršanas ziņā. Paldies, ka jūs to atgādinājāt arī komitejai. Jums bija labas ziņas, eh, ka bez 15 oficiāliem Eiropas parlamenta pārstāvjiem Kankūnas konferencē būs vēl 17 akreditētie neoficiāli Eiropas parlamenta pārstāvi. Un mūsu komitejai tas ir e, svarīgs lēmums. Mēs e, pēdējās nedēļas un mēneši par to spriedām. Protams, ka decembra plenārsēdēji budžets ir vissvarīgākais jautājums. Mēs to ļoti saprotam, ka jums jāveltī daudz laika un enerģijas šī jautājuma risināšanai, jo tie ir arī tad noteikumi, uz kādiem var strādāt 2011. gadā Eiropas parlaments parlamentā ar 27 dalību valstu pārstāvjiem. Šis jautājums dažkārt nerisinās viegli, bet vēl ir arī padomas viedoklis katrā ziņā. Paldies par vēl citu locekļu aicināšanu uz Kankūnas konferenci. Mēs ceram, ka tā gūs eh, panākums, un te arī ASV tuvinās Eiropas Savienībai un cerams, ka mēs panāksim vienošanos. Un paldies, ka arī jūs būsiet mūsu delegācijas sastāvā. Lielas paldies, saka arī Buzekungs. So, prezid... Priekšsēdētāji ir ļoti aizņemti cilvēki. Tas mums uh, dod laiku veikt balsojumu, kuru mēs tagad varam uzreiz turpināt. Mēs bijām pie 14. kompromisa par 7. punktu. Kurš par 14. kompromisu par 7. punktu? Kurš pret? atturas pieņemts. 132 Paula Bartolodze, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 133 par. Pret. Atturas pieņemts. 134 par. Pret. Atturas pieņemts. 135 par pret atturas pieņemts. 136 par pret atturas pieņemts. 137 par pret atturas pieņemts. 17, 15. kompromiss par 8. punktu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 148 par pret atturas norādīts. 150 par pret atturas pieņemts. 151 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 156. Dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. 158 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 16 par 11. punktu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simt seši pieci par. Pret. Atturas norādīts. 166 par. Pret. Atturas pieņemts. 167 par. Pret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 pret atturas norādīts. 177 par pret atturas norādīts. 178 par pret atturas pieņemts. 181 par pret atturas pieņemts. 182 par pret pret atturas eh, pieņemts. 183 ar eh, mutisko grozējumu un dalīto balsojumu. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa ar mutisko grozējumu. Nu jā, tas atkrīt. Par to nav jābalso. 184 par pret atturas pieņemts. 185 par pret atturas pieņemts. 186 par pret atturas pieņemts. 187 par pret atturas pieņemts. 188 par pret atturas pieņemts. Tagad mēs pārējām pie apsvērumiem. Pirmais par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trīs par pret atturas pieņemts. Četri par pret atturas pieņemts. Piec par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 7 par pret atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums pirmais. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie kompromisa grozījuma divi, kurš par pret atturas arī pieņemts. Tad tālāk ir 19. Elena Antonesko par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3. Kurš par pret atturas pieņemts. Divi septiņi par pret atturas pārbaudām. 27. jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 28. Tas ir uh, lingvistiskais valodas grozījums. Bet tomēr jābalso. 28. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 30. Un 33 kopā par. Pret atturas pieņemts. 31. Atkrīt. 32. Kurš par? 32 par. Pret. Atturas pieņemts. 34. Dalīties balsojums un mutiskā grozījums. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts Pieņemts. Otrā daļa atkrīt. 3-5. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 3-6 par. Pret. Atturas pieņemts. 3-7 par. Pret. Atturas Noraidīts. 3, 8 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 3, 9 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 8 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Konsolidētais grozījums 4 par pret atturas pieņemts. 46 par pret atturas norādīts. 47 ar dalīto balsojumu pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5. Otrā daļa pārbaudām. Labi, pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrā daļa ir norādīta. Kompromis numur 5. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 54 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 55 par. Pret atturas pieņemts. 56 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 6, kurš par, pret, atturas pieņemts. 58. Tur tikai pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. Un uh, liberāļi balsošanas beigās un paskaidros, kāda ir jūs nostāja par visām šiem lietām, kuras bijat pret to, bet to mēs darīsim pēc tam. 59. Arī tikai pirmo da daļa. Kurš par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa ir atsaukta. Tālāk 60. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 7. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 66. Ar 9. balsojumu. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norēdīts. 68. Filips Šuvēns par pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas pieņemts. 71 par pret atturas pieņemts. 72 par pret pārbaudām. 72 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 73 par pret atturas pieņemts. Un tad ir galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pār neviens nebija pret, viens ir atur, atturējies. Sirsnieks veicam Maris un Maties par šo ziņojumu. Jā, priekšādātājiem mēs bijām ierēķinājuši pusstundu, bet viņiem bija jāiet prom. Līdz ar to esam ietaupījuši 20 minūtes. Mēs pārtraucam sanāksmi. Pus 11. mums vajadzētu precīzi sākt ar uzklausīšanu. Katrīna Žisvangē no Ela no EFSAS parmā būs pie mums. 20 minūtes pārtraukums.